kolēģi! Like meeting, always, we... Iesākumā, sēdes sākumā, es gribu pārliecināties, ka mēs varēsim pabeigt eh, savlaicīgi mūsu darbu, lai mūsu viesis paspēj uz atceļ lidmašīnu, lai mēs varam pabeigt, lai viņš var paspēt uz atpakaļ ceļ lidmašīnu. Mūsu uzklausīšana notiek 18 eh, valodās, tai var sekot straumēšanas režīmā. Tāpat arī 26. septembris sēdz protokols ir pieejams jūsu failos, un ja komentāru nav, tad mēs varam uzskatīt šo protokolu par pieņemtu. Komentāru nav. Pieņemam. Un tagad mēs varam sākt šodienas uzklausīšanu, un es gribētu sveikt mūsu vidū Fiat Chrysler pārstāvis, labāk pazīstamus kā Fiat firmas pārstāvis, kur ir Haralds Vesters, Daniels Hjārī vai Kjārī, nesmu pārliecināta par izrunu, saka priekšsēdētāju, un Giorgio Fosātī, kurš pārstāv uzņēmumu padomi. Visi trīs no jums e, uzstāsies saskaņā ar jūsu pašu vienošanos, bet iesākumā es gribētu dot vārdu Vesterkungam ievadvārdiem, lai mēs varētu ķerties pie mūsu uzklausīšanas. Labdien, priekšsēdētājs kundz, godātie komitejas deputāti. Es gribētu jums visiem pateikties par iespēju piedalīties šodienas uzklausīšanā un stādīt priekšā mūsu viedokli. Uh, Sākumā es gribētu jums sniegt īsu pārskatu par Fiat Chrysler automobīles. Mēs esam globāla automašīnu ražotāju grupa, kas uh, uh, izstrādā un ražo un pārdod pasažieru automašīnas un arī vieglās kravas automašīnas. Mēs strādājām apmēram 40 valstīs un tirniecības attiecības mums ir ar klientiem vairākās 150 valstīs. Uh, grupā šobrīd ir 230 tūkstoši darbinieku visā pasaulē. Sākot ar 2015. gada 31. decembru, mēs strādājam 164 ražotnēs, tā skaitā mēs saliekam vieglās automašīnas uh, un arī ražojam sastāvdaļas. 40 no šīm ražotnēm atrodas Itālijā, 35 pārējā Eiropā, 29 ASV, 22 Brazīlijā, 14 Meksikā un 6 Kanādā. Uh, Pārējās ražotnes ir Argentīnā, Ķīnā un citās valstīs. 2015. gadā grupai uh, bija uh, eh, tirsniecības apjoms 4,6 miljonu pasažieru automašīnas un vieglās kravas automašīnas visā pasaulē. No šā skaita apmēram 1 miljons vienību tika pārdots Eiropas Savienībā. Uh, Ehm, mēs arī strādājam pie pētniecības aktivitātēm kopš 2015. Ehm, decembra. 15. gada decembra mēs strādājam 84 ehm, attīstības vietās visā pasaulē, un tur mēs strādājam pie materiāla izstrādes, elektroinženērijas un datorzinātnes un citām lietām. 2015. gadā grupas eh, kopējie tēriņi pētniecībai apmēram 4 miljārdi eiro, kas ir 3,6% no mūsu ieņēmumiem. Tas ir apmēram 14,5% pieaugums kopš 2014. gada. Mm, tas savukārt eh, ir eh, salīdzinājums no ar 2013. gada 3,2 miljārdiem 7,6% pieaugums. Šobrīd mēs pētniecībā pievēršamies galvenokārt, eh, lai uzlabotu mūsu vidas rādītājus, lai samazinātu dažādus piesārņojumus, tā skaitā eh, CO2, lai uzlabotu mūsu uh, automašīnu uh, energoefektivitāti, lai uzlabotu drošību mūsu automašīnām, lai izstrādātu savienotās automašīnas, uzlabotu produktu konkurētspēju, pievēršošies galvenokārt tā sniegumam, komfortam un kvalitātei. Un arī mēs iznomotājam inovatīvās tehnoloģijas ražošanas procesos, piedāvājot uh, pieejamus produktus un ekonomiski ilgspējīgus produktus. Tās automašīnas, ko mēs šobrīd ražojam, ir pētniecības un zināšana rezultāts eh, dažādās disciplīnās. Papildus tam mūsu izpētes un pētniecības aktivitātēs ir jāņem vērā arī pasaules regulatorais ietvers, kas ir ļoti eh, sarežģīts. Kā jūs zināt, Eiropas Savienībā vien ir vairāk kā 70 dažādi um, noteikumu kopumi, kas uh, attiecas uz tīpa apstiprinājumu procesu. Mēs um, vēlamies uzlabot ne tikai tradicionālās uh, dzinēja tehnoloģijas, bet arī izstrādāt alternatīvas. Pēdējā biznesa plānā mēs esam uh, uh, iekļāvuši arī solījumu tālāk strādāt pie um, elektriskajām automašīnām um, un hibrīda automašīnām. Papildus uh, elektriskajām un hibrīda tehnoloģijām Mūsu grupa gadiem ilgi ir arī investējusi tādos risinājumos, kas ļauj mums lietot vistīrākos pieejamos eh, degvielas veidus, eh, kādi ir pieejami. Biodegviela, biometāns. Uh, un uh, citi, mēs piedāvājam tādas automašīnas, kas var izmantot vistīrākos uh, degvielas veidus katrā tirgū. FCA sāka 90. gadu sākumā strādāt pie uh, dabas gāzes automašīnām, un mēs esam tirgus līderi šajā jomā. Šobrīd mēs piedāvājam 12 dažādas vieglās automašīnas un kravas vieglās automašīnas. Uh, Un 2015. gadā mēs pārdevām vairāk kā 44 tūkstoši šādu automašīnu, kas ir apmēram 50% no Eiropas tirgus. Kopš, 2000, kopš 1997. gada mēs esam pārdevuši vairāk kā 700 tūkstoši dabasgāzes automašīnu. Šobrīd mēs tomēr esam šeit, lai runātu galvenokārt par dīzeļu emisijām. Uh, sākšu ar to, ka dīzeļa uh, automašīnu tirgus pieaugumam ir vairāki iemesli Eiropā. Dīzeļa uh, degviela ir bijusi vienmēr lētāka, un vēl šobrīd tā ir apmēram par 10% lētāka par uh, um, benzīnu degvielu. Un arī patēriņš ir par 20 līdz 25% zemāks. Uh, un dīzeļa uh, automašīnas augstu novērtē gan vieglo automašīnu, gan um, krāvas vieglo automašīnu sektoru klienti. Uh, un nebūtu iespējams eh, sasniegt Eiropas Savienības ambiciozos mērķus eh, attiecībā uz CO2 samazinājumu līdz 95 gramiem uz kilometru līdz 2021. gadam bez dīzeļa tehnoloģijām. Eiropas Savienībā dīzeļa vieglās automašīnas eh, šobrīd sastāda apmēram pusi tirgus. Uh, FCA šis skaitlis ir apmēram 38%, tātad būtiski mazāks. Vieglajām kravas atmašīnām tomēr mēs zinām, ka tirgus ir gandrīz un, tikai un vienīgi dīzeļa automašīnu tirgus. No tehniskā viedokļa ražot dīzeļa dzinējus atbilstoši Eiro 5 normai nozīmē strādāt eh, divās frontēs, samazināt eh, emisijas, kas rodas eh, sadedzes procesā, piemēram, ar EGR tehnoloģijām, otrkārt attīrīt piesārņojumu ar katalistu pārveidotāju vai dīzeļu daļiņu filtru un atbildot uz 6B Eiro 6B standartiem mēs eh, pievienojām SCR, varbūt esat par to dzirdējuši, tā ir eh, selektīvā katalītiskā eh, samazināšanas tehnoloģija, kas ir modeļiem ar augstāku enerģijas patēriju, un arī NOx uzglabāšanas katalizatoru tehnoloģiju. Nākamgad jaunas testēšanas procedūras tiks izmantotas, lai uh, um, testētu braukšanu reālos braukšanas apstākļos, ja BRT. E. Mēs uh, šo um, procedūru un uh, uh vērtējam pozitīvi un uh, kopā ar uh, vispasaules harmonizētās vieglo automašīnu testu procedūras ieviešanu tā nāks par labu caurskatāmībai gan patērētājiem, gan arī nozarei. Uh, Un um, šā gada 2. februārī mēs um, paziņojām, ka mēs uh, sāksim uh, uh labprātīgu mūsu Eiro 6B uh, automašīnu uzlabošanu, aprīkošanu ar uh, datu set, setiem, kas atbilst uh, reālās uh, braukšanas apstākļiem. Šī programma jau tagad ir uzsākta un e, mūsu ražotās automašīnas tiek aprīkots ar šo sistēmu. Un šie uh, uzlabojumi būs pieejami arī bez maksas uh, tiem, kam jau ir šādas automašīnas. Mēs uh, drīzumā gatavojamies šo programmu noslēgt. Un visbeidzot, ieviešot jauno RDE procedūru FCA, pieņems SCR tehnoloģiju visiem dīzeļu modeļiem. Un tomēr ņemot vērā to, ka uh, šīs tehnoloģijas eh, nozīmē arī būtiskas izmaksas, eh, vairs nebūs eh, varbūt ekonomiski izdevīgi piedāvāt dīzeļa dzinējus mūsu um, lētākajām automašīnām. Un um, pirms pāriem pie jautājumiem vēl vienu lietu. Kā jūs zināt, tad KBA Vācijā um, iebilst pret uh, dažiem novērtējumu punktiem Eiro 6 automašīnām. Tas ir novērts pie tā, ka process joprojām turpinās. Un mēs nevaram uh, eh, detalizēt apspriest uh, jautājumus, kas ir saistīti pirms šis mediācijas process ir beidzies. Uh, Un uh, mums ir arī pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā pret mūsu piegādātājiem. Paldies jau iepriekš par jūsu izpratni. Ja mēs nevarēsim uh, iedziļināties detaļās un atbildēt detalizēt uz uh, šiem jautājumiem. Un tomēr uh, tagad uh, esam gatavi uzklausīt jūsu jautājumus un uh, dalīties ar jums mums pieejamajā informācijā. Paldies! Šans, um... Paldies, Eserkungs, par uh, eh, šo ievadu. Iespējams, eh, ka jūs varēsiet sniegt, mm, eh, sniegt maksimālu skaidrojumu, cik tas ir iespējams. Pāriesim pie jautājumiem. Gerprandīkungs, paldies! Priekšsēdētāji, paldies, Vesterkungs, gan par jūsu rakstiskais sniegtiem atbildēm, gan par šodienas izklāstu. Pirmais jautājums no manas puses attiecas uz jūsu atbildi uz otro jautājumu par deaktivācijas iekārtām. Un jūs sacījāt citēju deaktivācijas iekārtas, kuras detektē, ka ir izdarītas izmaiņas emisijas sniegumā, e, uz tām neatiec izņēmumi. Šķiet, ka jūs koncentrējaties tikai uz tām iekārtām, kuras parāda, ka uh, eh, transporta līdzeklis ir ticis testēts, bet ja es lasu likumdošanas definīciju, tāds uh, eh, deaktivēšanas iekārta ir jebkura iekārta, kas ietekmē jebkuru parametru, lai aktivētu vai modulā, modulētu emisiju kontrolas sistēmas darbības jebkuru daļu. Man ir iespējas, ka jūs izmantojat ļoti ierobežotu definīciju no deaktivācijas iekārtas salīdzinājumā ar oficiālo definīciju, kas ir iekļaut Eiropas Savienības likumdošanā. Atbilde. Es gribētu atgriezties 2007. un 2009. gadā, kad šī eh, likumdošana radās, un jūs labāk nekā es zināt, kas ir rakstīts pantos, un jūs tikko citējāt pantu 3.10. Eh, mans uzskats ir, ka Tā kā tas bija zināms, ir zināms un bija nepieciešams, tika ieviesti panti 5.1 un 5.2, kurā ir norādīts, ka ražotājs aprīko transporta līdzekļus, lai e, sastāvdaļas, kas e, ietekmē tu tā darbību, e, veicinātu tā darbību normālos apstākļos. Deaktivācijas iekārtas, to izmantošana ir aizliedzama. Aizliegums neatcietas uz gadījumiem, kad vajadzība pret šādām iekārtām e, ir attaisnota ar dzinēja aizsardzību pret bojājumiem. Un kur ir paredzēti papildus nosacījumi. Emisiju līmeņa ziņā. Citiem vārdiem sakot, eh, pirmkārt, mums nav deaktivācijas iekārtu. Otrkārt, mūsu programmu nodrošinājumā nekas nav paredzēts, lai atzītu to, ka transporta līdzeklis tiek testēts. Bet saskaņā ar manu. Man, interpretāciju. Jūsu definīcijas pēdējā punktā eh, netiek norādīts, ka tā ir tikai deaktivācijas iekārta, kas var atzīt, ka automašīna tiek testēta. Eh, bet eh, turklāt es neredzu pulksteni, un nezinu, cik man ir laika atlicis. Jā, tik tiešām mums ir neliela tehniska problēma, bet jums ir vēl pusotra minūte, saka priekšsēdētāji. Nākošais jautājums no manas puses ir tāds, ka sākot ar šī gada 2. februāri un tā ir tikai sagadīšanās, ka tas ir pēc 15. Eh, gada septembra, ir iespēja kalibrēt automašīnas, lai nepieļautu, ka šī tehnoloģija kaitē dzinējam. Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc tas ir iespējams tagad un kāpēc tas nebija iespējams tad, kad automašīnas tika laid, laistas e, tirgu? Jo, ja es pareizi saprotu, ir runa tikai par programmu nodrošinājumu aktualizāciju. Kāpēc e, tas kļuva iespējams pēc programmu nodrošinājumu? Eh, aktualizēšanas atbildi. Tā kā mums ir laika ierobežojumi, man būs grūti izstāstīt visas tehniskās data, detaļas. Mēs veicam lielu testēšanas darbu, mēs esam nobraukuši miljoniem kilometru ikvienam jaunam veidojumam un desmitiem tūkstošu stundu testa stendos. Lai nāktu klajā ar jaunu kalibrēciju, ir nepieciešama vismaz 12 līdz 14 mēneši. Mēs sākām strādāt pie šī darba 14. gada beigās strādājām visu 15. gadu. Un E, tas nebija saistībā ar septembrī parādījušos jautājumu. Mēs esam veikuši 16 tūkstoši stundu stenda testēšanas. Mēs esam nobraukuši vairāk nekā 2 miljonus kilometru visiem transporta līdzekļiem, bet kāds tam visam bija mērķis? Mēs jau šķiet 2012. gadā ieviesām sistēmu un tad veicām aktualizācijas turpmākajos gados. Un ieviecām tā saucamo ekodrive. Atvainojiet, ka es jūs pārtraucu, runātājs, jo šādā veidā mēs eh, zaudēsim visu mūsu rīcībā esošo laiku. Jūs sacījāt, ka jūs strādājat jau kādu laiku. Kāpēc jūs izmantojot, izmantojāt emisiju samazināšanas tehnoloģiju, kas nespēja ieslēgties normālā lietošanā, kamēr citas uh, tehnikas ir iespējams izmantot, nenodarot kaitējumu dzinējumu normālā iestošanā. Nevis stendā, bet uz ceļa. Šis ir punkts, ko es nesaprotu, un tāpat es nesaprotu, kā pēc Itālijas lēmējas tādas to atļāva, jo tā ir jūsu tehnoloģija, kas varētu uh, kaitēt dzinējam, bet jūsu um, uh, E, konkurenti izmanto citu tehnoloģiju. Atbildi mēs neieslēdzam vai neatslēdzam modeli atkarībā no nepieciešamības un kā tas ir aprakstīts e, likumdošanā. Galvenais rādītājs ir drošība. Un visiem klientiem, kas iegādājas Eiro 6 dzinējus, mēs būs saņemam atgriezinisko e, saikni un mēs sazināmies par to, kā veikt kalibrēšanu un pārdefinēt riskus. Nākošais runātājs Pavlo Salba. Gracias, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Pirmkārt, es vēlētos uzdot jautājumu saistībā ar jauno komisijas priekšlikumu attiecībā uz emisijām. Vai visi mani dzird un saprot? Ah, okay, okay. Es saņemu tulkojumu sakarunātājs. Es vēlētos uzdot jautājumu saistībā ar komisijas priekšlikumu. Un kāds ir jūsu izvērtējums? lai nākotnē varētu izvairīties no līdzīgu raksturu skandāliem? Vai tas mērķis būs sasniegts, un vai jūs arī uzskatāt, ka mēs Eiropā varam būt droši un auto nozarē strādājošie, ka paredzētie pasākumi būs ilgtspējīgi un ekonomiski rentabli. Paldies! Kā jau es sacīju, vienīgais veids, kā paredzēt atbildību RDC ciklam. Un tas lielā mērā atkarīgs no jaunā regulējuma izpildu detaļām. Vairāki mūsu iepriekšējie testi parāda to, ka dīzeļa patēriņš sasniedz lielākus apmērus, un, ja tā tas notiek, tad es varu piekrist, ka vismaz ar pašreizējo eh, ierobežojumu 80 grami, 100 grami uz kilometru mēs visos eksploatācijas apstākļos varēsim nodrošināt šo ierobežojumu ievērošanu. Paldies! Vai jūs uzskatāt, ka. Vai jūs uzskatāt, ka. Uh, vieglo auto piemērošana, adaptēšana jauniem nosacījumiem ir ilgspējīgs risinājums. Jā, es tā uzskatu. Un kā jau es sacīju, būtu nozīmīgi vietējiem ražotājiem, it īpaši Eiropā, kur eh, šo transporta līdzekļu īpatsvars ir liels, ir paturēt dīzeli mūsu transporta līdzekļu parkos, jo mēs visi apzināmies to, cik eh, tas ir izdevīgi CO2 izmešu ziņām. Gizeka kungs. Jā, paldies priekšsādātājiem, paldies arī uh, kungiem no Fiat, ka viņi ir ieradušies šodien pie mums. Vesterkungs, Rozatīči arī kungs, Vesterkungs, es uh, domāju, ka jūs saprotat arī vāciski, tad jums ir vienkāršāk saprast, jums nav vajadzīgs tūkojums. Savā ievadrunā jūs eh, skaidri Eh, pateicāt, ka um, uz tiem interesantākiem jautājumiem jūs nevarot atbildēt, jo ir izmeklēšanas procedūra, kuru uh, veids um, uh, Vācijas uh, automašīnu pārvalde. Tātad, ja uh, šī pārvalde nolems, ka uh, atslēgšana pēc 20 minūtēm šiem uh, attīrīšanas iekārtām uh, Eh, ka tas ir nelegāli, ko eh, tas nozīmēs jums, vai jums būs jāpārtrauc ražošana Itālijā. Tas mums nenozīmēs, jo mēs ne, neatslēdzam pēc 22 minūtēm, un tas, ko KBA nesen publicēja, um, tas vairs nav tas, ko KBA saka. Viņi saka, ka viņi konstatē, ka izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas modulācija pēc 22 minūtēm notiek tādā veidā, ko viņi nevar pieņemt, kaut gan mērījumi, kas ir pamatā šiem paziņojumiem, manuprāt, ir apšaubāmi. KBA, es atvainojos, ja man jāiedzinās tehniskās detaļās, tātad KBA mērīja elektrisko spriegumu vienam no EGR ventīļiem. Vispirms augstā spiedienā, pēc tam zemā spiedienā, un uh, šīs sistēmas nav lineāras. Iedomājieties, ja jums ir uh, kāds vārsts, uh, tad šīs caurplūdes apjoms nav tieši proporcionāls uh, um, apgriezienu uh, leņķas izmaiņām. Tas ir tas, ko es uh, varu pateikt. Tas bija ļoti tehniski un, uh, godīgi sakot, nebija īpaši saprotams. Uh, ko jūs uh, domājat ar modulāciju pēc 22 minūtēm? Es neesmu speciālists. Vai tas ietekmē uh, sniegumu? Un, ja jā, tad uh, cik tas uh, to ietekmē procentuāli? Tas, bedeutet, Tas nozīmē, e, ka tiek modulētas e, izpildus gāžu attīrīšanas sistēmas. Tas nozīmē, ka pirmkārt e, šīs, šī struktūra starp augstspiediena un zemspiediena izplūdes gāžu atpakaļ iepludināšana ir jāizmaina atkarībā no temperatūras un no vidas apstākļiem, un otrkārt arī deinoks rādītāji arī tiek mainīti. Varbūt vēl viens uh, īsts papildu jautājums. Jūs rakstiskajās atbildēs uz otro jautājumu jūs sakāt, ka neviena dīzeļa automašīna intensīvi lietojot emisiju kontrolas sistēmas nevar ilgtspējīgi strādāt. Uh, Tagad ir šīs laboratorijas teks, tests 20 minūtes, ir šis strīds par 22 minūtēm. Ja tas ilgspējīgi ilgā termiņā nav iespējams, tad kad tas, tad, tad ir jāatslēdz Fiat automašīnām? Es nezinu, cik bieži man tas jāsaka, mēs neatslēdzam. Mēs neko neatslēdzam. Hmm? Un, das... un es jums nevaru uz to detalizēt atbildēt, tas ir atkarīgs no automašīnas un no vesels virknes parametru. Es turpināšu franču valodā. Es negribu runāt par 22 minūtēm, par to jautājums jau tikt uzdevu, bet es gribu uzdot jautājumu par citiem testiem, kur notika Francijā pagājušajā nedēļā. Ehm, mēs uzklausījām uh, vienu citu pasākumu, un es pētīju Fiat 500 modeli, kurš tika testēts saskaņā ar trim modeļiem. Atgādinu, tas ir Fiat 500, kas bija nobraucis 11500 km ar savu tīrīšanas sistēmu, homoloģēšana NOX bija. Um, 62, 68 grami uz kilometru un laboratorijas testos pa, tie uzrādīja, ka rezultāts ir 246 mg. Savukārt, startējot dzinēju, mēs sasniedzam 528 mg. Atvainojiet, saka runātāji. Un mēs nonākam pie 1315 mg uz 1 kil, kilometri citos apstākļos. Vai jūs varat šīs atšķirības izskaidrot, salīdzināt attiecībā pret to, kas tika homoloģēts un kādi rezultāti tiki, eh, tika sasniegti realitātē? No, I, I es šos eh, rezultātus izskaidrot nevaru. Mēs varam tikai apstiprināt, ka mūsu transporta līdzekļu sniegums nav slikts par konkrēto gadījumu runājot, jābilst, ka notiek dažādas testēšanas aktivitātes un tā tiek izmantota, īstenota, izmantojot dažādas tehnoloģijas, kuras nav atbilstošas ar mūsu piedāvātajām tehnoloģijām. Jūs nosauktiem transporta līdzekļiem bija eh, ap 50 tūkstoši kilometru. Atvainojiet, saka runātāji, tāds nebija mans jautājums, jo tā kā mēs nerunājam par transporta līdzekļu apstākli e, ar 50 tūkstošiem, mūsu gadījumā bija 11 tūkstoši kilometru nobraukt. Vienkārši ir liela atšķirība starp skaitļiem homoloģēšanas laikā un dažādos īstenotos testos, un konkrēti pirmais tests bija laboratorijas tests. Es vēlētos, lai jūs apstrīdētu Es nevēlētos, lai jūs apstrīdētu šos skaitļus, bet paskaidrotu šīs atšķirības, kāpēc tās ir tik lielas. Kā es sacīju, man šajā gadījumā nav izskaidrojumu. Šie lielumi nedrīkst būt tādi, kā tie ir. Man nav informācijas par testu, tā norisi, par transporta līdzekļu stāvokli. Bet tas, ko mēs zinām, un tas attiecas uz CO2 izmešiem, bet arī attiecas uz emisijām, par kurām mēs runājam šobrīd, kā NEDC, kas ir cikls, kurš tiek attīstīts no 70. gadu beigām līdz pat šodienai, un emisijām, ko mēs eh, izmēram laboratorijas apstākļos rezultātu nevar garantēt jebkurā transporta līdzekļas eksploatācijas vietā un punktā. Protams, ka jūs to nevarat garantēt, bet atšķirība nedrīkstētu būt tik liels, ja rezultāti ir ar tik ļoti atšķirīgiem skaitļiem. Jūs tomēr atzīsit, ka atšķirība ir ievērojama. Un jādomā par patērētāju uzticību, kuri iegādāsies transporta līdzekļu, kuriem tiek eh, apgalvots, ka jūs transporta līdzeklis eh, atbilst standartām un reālais rezultāts to pārsniedz 300 vai 400 reizes atbildi. Es varu balstīties uz kriteriju datiem. Ja jūs deaktivējat visas kontrolas sistēmas emisijām, tad. And this is nothing which is um, only true for our Mēs varam sasniegt, mēs varam nonākt pie ievērojam lielām atšķirībām. Hengelkungs, Vesterkungs, es jau šo jautājumu esmu uzdevis vairāk kārt arī jums, vai jūs uzskatāt, ka sākotnējie priekšraksti, ko pieņem Eiropas komisija, bija pārāk visa, vispārīgi. Es šeit nerunāju par atslēgšanas ierīcēm, jeb dezaktivitācijas ierīcēm, to jau jūs pieminējāt, bet ka tie bija pārāk uh, aptuveni un kas tiek apspriests arī uh, papildus šīm atsveikšanas ierīcēm, vai tas viss ir saistīts. Jā, es jums eh, pilnībā piekrītu, Henkel kungs. Kāpēc? Es uzskatu, un es arī mēģināju to izskaidrot, kopš 70. gadu sākuma mēs NDC e aizvien esam uzlabojuši un visi bijām pārliecināti, ka šis cikls uh, pārstāv uh, normālu automašīnas lietošanu. Uh, šodien uh, laikam tā vairs nav. Un otrkārt, un mēs esam itāļu amerikāņu uzņēmums, es gandrīz pusi laika strādāju ASV, mēs ļoti intensīvi sadarbojamies ar iestādēm tur, ar EPA un KARB Un eh, neiedziļinoties detaļās, var teikt, ka būtiska atšķirības starp likumdošanu Eiropā un ASV pastāv par šiem jautājumiem. Un viena no būtiskākajām atšķirībām ir tā, ka likumdošanas noteikumi ir konceptuāli labi un pārdomāti, bet amerikāņi uh, ieviešanas eh, noteikumos ir daudz striktāk un precīzāki. Uh, nekā tas līdz šim ir bijis Eiropā. Un es domāju, ka arī saistībā ar uh, jaunu ciklu ieviešanu, reālās braukšanas emisijas cikls arī ar to, uh, par to domājot būtu uh, šis jautājums vēlreiz jāpārdomā un jāpadomā par to, kādas funkcijas mēs sagaidām no šīm sistēmām ikdienā. Uh, Vai jums šķiet, Vesterkungs, piemēroti, ka izplūdzgāzu direktīvas Eiropā un Amerikā uh, standartizētu, vienādotu? Tas mums būtu ļoti palīdzīgi, jo atšķirības, un ne tikai izplūdzgāžu direktīvu atšķirības, rada mums liels problēmas. Un tas mums arī rada liels izmaksas. Nosaukšu vienu piemēru, tad, kad mēs Fiat 500 uh, laidām Amerikas tirgū, mums bija pilnīgi no jauna jāizveido stikla tīrītāju sistēma, un tur noteikumi ir atšķirīgi. Würden Sie es unter diesen Umständen Vai jūs šajos apstākļos eh, pozitīvi novērtētu to, ka eh, tētips sarunās, ja tās eh, sāksies atkal, varētu panākt vienošanos starp ASV un Eiropu? Jā, mēs to atbalstītu. Par dīzeļa jautājumu Noteikti uzsvers eh, šajā jautājumā būtu jāliek eh, Eiropas pusē, jo jāņem vērā, ka ASV e, eh, dīzeļa apjoms ir 3% vieglo un vieglo kravas automašīnu e, jomā, un Eiropā šis īpatsvars ir daudz lielāks. Puse automašīnu vieglajā sektorā Eiropā ir dīzeļautomašīnas. Jā, jūs pats teicāt, ka ASV noteikumi ir precīzāki un skaidrāki, vai tad mums nevajadzētu, um, tieši tāpēc, ka mums ir tik daudz dīzeļu motoru Eiropā, vai mums tomēr nevajadzētu vairāk koncentrēties uz amerikāņu standartiem? Vienkāršoti sakot, es jums varētu piekrist, bet tad mums ir jādomā, kā tikt galā ar CO2. Es nezinu nevienu tehnoloģiju, kā to kompensēt. Jā, Pirms nedēļas bija Rārio kungs šeit no Itālijas satiksmes ministrijas, un viņš skaidri teica, ka Fiat uh, nesot atslēgšanas ierīces. Tas ir tas pats, ko jūs teicāt. Kā viņš to zina? balstoties uz testiem. Ja ir veikti testi, viņš pats, viņa iestāde ir veikusi šos testus, viņa uh, iestāde ar attiecīgiem pilnvarojumiem. Mēs uh, tagad varam runāt par uh, witness testing, uh, kā liecinieku testēšanu, tas attiecas uh, uz ASV un uz Eiropu, un uh, jūs zināt, ka aizvien vairāk pieauga uh, izmaksas eh, pienācīgi eh, um, pienācīgām attiecīgām mērīšanas sistēmām, un tas attiec arī uz ASV un Ķīnu, ka homologācijas eh, iestāžu klātbūtnē bieži šie testi tiek veikti ražotāju laboratorijas. Tagad Federlis kungs lūdzu. Paldies. Man ir tāds jautājums. Jūs tagad apgalvojat, ka neizmantojat izslēgšanas ierīces, ka atslēdzat emisiju kontrolas sistēmas pēc konkrēta skaita minūšu. Vai tā ir lietu, tā ir tāda lieta, ko jūsu automašīnas dara arī at, apvien ASV? Jā. Un tur šīs mašīnas spēja ievērot testu uh, priekšnosacījums. Tad, kad ir atslēgts, nē, netiek atslēgtas ierēķis. Un cik daudz dīzeļa automobīlus jūs pārdodat ASV? Kā jau es teicu, ASV šīs procentuālais skaits ir ļoti mazs attiecībā uz pasažieru un vieglo kravas transporta līdzekļiem. Tie ir kādi 3%, un principā mēs kopumā gadā pārdodam apmēram 20 tūkstošus vairāk Kanādā, nevis ASV. Tad, kad eh, Fiat interpretē likumu attiecībā uz emisiju robežvērtībām, vai jūs to interpretējat tādā veidā, ka jums ir jā, jā ievērot testu nosacījumu, nevis reālās braukšanas nosacījumu? Šeit nav paredzēti nekādi konkrēti īstenošanas nosacījumi tiesību aktos. Un vai Fiat ir ticis uh, iesaistīts uh, sagatavot šos noteikumus, jo daudz eh, autoindustrijas pārstāvji ir piedalījušies. Mēs piedalījāmies tāpat kā citi kolēģi no Eiropas rūpniecības sektora iz, caur ASEA uh, likumdošanas sarunu konsultatīvajā produktā. Nu, un tad, kā jums ir bijusi šāda iespēja, vai jūs esat apmierināti ar pašreizējo interpretāciju normām? Pašreizējā situācija ir tāda, ka pastāv vienošanās starp visu ražotāju kopību un regulatorijām iestādēm. Tā atkal ir tāda atbilde, kas nesniedz reāla atbildi, jo ļoti daudzās darba grupās, kur tiek strādāts pie šiem tiesību aktiem, ir liels uh, pārstāvniecības procents no rūpniecības, un mēs to vēlamies. Mēs negribam izdzīt rūpniecību no Eiropas, bet gribam panākt tādas robežvērtības, kuras būtu reāli iespējams, bet izskatās, ka daži, kas devušies nepareizo, pa nepareizo ceļu, piemēram, mēs domājam, ka mums ir Eiropā augstākie standarti pasaulē, taču pasaulē ir arī vēl augstāki standarti. Un vai varētu būt problēmas saistībā ar to, ka šīs dažādās darba grupas uh, nodarbojas ar dažādiem jautājumiem. Nē, es nedomāju, ka jūs varat pieņemt lēmumus, ignorējot pilnībā rūpniecības viedokli, jo mums ir visas tehniskās zināšanas. Pašā sākumā, šīs uzklausīšanas sākumā, es jums nolasīju konkrētos pantus 5.1 un 5.2. Es pats personīgi nepiedalījos šajā darba grupā. Uh, no 2005. un 2010. gada, taču, kā es to saprotu, lasot šīs regulas un attiecīgās detaļas, tad pirmkārt šeit ir ļoti spēcīgs pants, kas nosaka nē pārveidošanas ierīcēm. Un tad vēlākajos pantos tiek definīti pieminēti visi izņēmumi. Un jūs to nebūtu darījuši, vai arī tie cilvēki, kas sanāca kopā pie galda, no nu vienas puses rūpniecība un otras puses regulatorās iestādes, to nebūtu darījuši, ja tas nebūtu bijis nepieciešams. Mums trūks laika, bet noslēdzošais jautājums. Jūs atbildējus Henkel kunga jautājumu, jūs minējat, ka dotu priekšroku amerikāņu sistēmai. Vismaz tā es to sapratu šos regulatoros standārtus. Taču šis darbības veids, kā tas viss darbojas ASV, šeit rūpniecība netiek iesaistīta. Vides organizācijas visu izveido un tad uh, tiek uzklausīta rūpniecība. Vai tas, tā būtu iespēja, kā mums strādāt, jo izskatās, ka tas Eiropā šobrīd mums sagādā problēmas, uh, Un es vēl gaidu arī ziņojuma rezultāts, bet, manuprāt, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nevaram ievērot pašus savus standārtus. Es drīzāk būtu piesardzīgs ar šādiem pieņēmumiem, kā tiek uh, vienkārši sagatavot rezolūciju un pārmest par žogu. Tā tas nav. Koņečnas kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Uh, Paldies, ka jūs esat ieradušies pie mums un esat gatavi sniegt mums informāciju par jūsu uzņēmumu politiku. Liels paldies par to! Savā oficiālā Čehijas mājaslapā jūs apgalvojat, ka esat zīmols, kas ražo automobīļus ar vismazākajām emisijām visā tirgu. Piecu gadu laikā jums ir noteikts uh, vidējais emisiju skaits 14 emisiju kategorijām uz 11,8 eh, mg. Un tas ir mazāk nekā vidēja 2015. gadā. Vai jūs vēl joprojām varat apgalvot to, ka šie dati ir pareizi? Tas, ko es jums varu pateikt, ir, ka runājot par reklāmu, jārīkos ļoti uzmanīgi un ļoti uzmanīgi jāplūkojas, kādu vēst, kāds vēstījums tiks sniegts. Kopīgo CO2 emisiju ziņā autoflotei Eiropā mēs esam vien no vadošajiem uzņēmumiem jau ilgu laiku, un tādi esam vēl joprojām. Uh, Un mēs mūsu efektivitāti reklamētu attiecībās degvielas patēriņu, taču nekad neapgalvot, ka esam pati labākā, la, pats labākais uzņēmums emisiju jomā Eiropā. Neviens tā nedara. Vienīgais, ko mēs apgalvot, ir tas, ka tad, kad mūsu automobīļi tiek pārdoti, tad tie atbilst vai nu Eiro 5 vai Eiro 6 standartiem. Neviens eh, reklāmā nepiemina emisijas, tostarp arī mēs ne. Nu, bet uh, izskatās, ka jūs Čehijas kolēģi izmanto šādu tekstu savā reklāmā. Tātad Čehijas kolēģi izmanto šāds apgalvojums reklāmas vajadzībām. Bet varbūt labāk būtu vienkārši tieši tā pateikt, ja tas tā notiktu ar šīm emisijām, ka tas, kad šīs emisijas ir viszemākajā līmenī, ilgs tikai 22 minūtes. Vai tas nebūtu taisnīgāk? Uh, ja klienti par to uzzinātu. Es varu tikai atkārtoties. Tad, kad mēs runājam par emisijām un labākiem sasniegumiem reklāmā, nu, es pārbaudīšu šo Čehijas situāciju reģionālajā mājaslapā. Tagad runājam par emisijām, mēs runājam par CO2 emisijām. Mēs nerunājām par ierobežotām emisijām attiecībā uz NOX un tā tālāk. Labi. Jūs mums nepaskaidrojat šīs 22 minūtes, bet tā ir tikai viena problēma. Jūsu uzņēmums sas, ir sasīts vēl ar citām problēmām. Janvāra sākumā Mm. bija sarežģīta situācija ar automobīļu tirtniecību ASV tirgū, jo tirgus vērtība nebija pareizi interpretēt. Notika, tika uzlikts vairākas sankcijas, tika atsaukti automobīļi, pastāv arī kukuļdošanas skandāls. Un kāda ir šī situācija saistībā ar to, kas notiek Eiropā, kā tas ir sasaistīts? Es nezinu, uz ko jūs atsaucaties. Mēs šeit runājam par Eiropu. Un es jau esmu atkārtojis un atvainojiet, ka atkal to darīšu. Mēs neko neatslēdzam pēc 22 minūšu darbības laika. Nezinu, kādu iemeslu dēļ šādu modulāciju atrada atklāja KBA, taču nekas netiek atslēgts. Jums tas ir jāaizmirst. Tad, kad jūs paņemat kādu mūsu automobīlu un uzsākat braukt, tad nav tā, ka pēc 22 minūtēm kaut kas mainīsies. Tas tā vienkārši nav. Tas nav iekablībrēts. Paldies, Turmes kungs, nākamais runātājs. Tātad jūs neatslēdzat, bet modulējat. 80% vai 90%? Varbūt jums ir vēl kāda cita skaitļa piedāvājumā. Vienkārši pasakiet, jā vai nē, 80%. Nē. Tātad jūs nemodulējat 80-90%. Nē. Nu tad pastāstiet, kādos apmēros jūs modulējat. Es to nevaru pateikt, jo tur, šeit ir jāņem vērā ļoti daudzi faktori, bet katrā gadījumā es tas nenotiek šādā apmērā. Un runātājs runā bez mikrofona. Tātad jūs saprotat, ka nemodulējat, taču tas nozīmē, ka uh, reālās NOx emisijas arī pieaug un neatbilst vairs tiesību aktos noteiktajām. Manuprāt, Rerārī kungs jums uh, prezentēja šo ziņojumu un apmēram arī paskaidroja, kas tad notiek. Es jums stāstīju par mūsu EcoDrive sistēmu, par vairāk kā simts tūkstošiem cilvēku, par kuriem esam apkopojuši datus. Un... Manuprāt, tas ir jautājums jā vai nē. Modulēt nozīmē to, ka NOx emisijas pieaug. Jā vai nē? Līdz šim jūs modulējat pēc 22 minūtēm runātājs saka nepareizi. Vai jūs atbalstat RDE testus? Jā. Un kādēļ? Tādēļ, ka tie labāk atbilst realitātei? Jā, manuprāt, jā. Šodien mums ir zināms tas, ka NEDC vairs neatbilst visās jomās tam, ar ko reāli nodarbojas klienti. Runātājs runā bez mikrofona. Tātad jūs apgalvojat, ka Fiat ir priecīgs par reālā laika braukšanas emisijām, jo tas atbilst realitātei dzīvē. Un ko tad jūs teiktu, ja es teiktu, ka KBA lokā pastāv eksperti, kur atgalvo, ka jūs tagad nevis veicat modulāciju nevis pēc 22 minūtēm, bet pēc 70 minūtēm. Tie, kuriem tas nav zināms, KBE šeit piemiņ 60 minūtes. Tad tas, ko jūs darījāt agrāk, normālo testu ietvaros, proti, ka laboratorijas ir tikai tīrs gaiss un cilvēku, un pilsētā gaiss jums ir pilnībā vienalga, un jūs tagad to turpināt šādas mahinācijas saistībā uz RDE testiem, vai arī jūs tagad varat mums uh, garantēt, ka nākotnē saistībā ar Fiat RDE testiem pēc testa, tad realitātē neveiksiet šīs modulācijas, ko jūs apgalvojat. Taču, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti līdzvērtīgs izslēgšanai. Nu, tā ir jūsu interpretācija un vienkārši, tā teikt, apgalvojums, kas pagrābts no gaisa. Kādēļ mēs atbalstam RDE? Pasaulē ir notikusi attīstība, tehnoloģijas ir attīstījušās, mēs nekad neesam iebilduši, vienmēr esam rīkojušies proaktīvi, izstrādājot jaunos likumus, kā jau to pieminēju, īpaši. Uh, mans jautājums bija tāds, vai jūs šeit mums visiem ar roku uz sirds un raugoties mums acīs varat pateikt, ka Eiro 6 automobīļi no Fiat tagad netiek modulēti tā, ka pēc 70 minūtēm, tātad pēc tam, kad RD e tests ir pēc beidzies pēc 60 minūtēm, ka tad šie automobīļi piemērot tos pašus trikus, ko līdz šim. Tātad ar roku sirds un mums acīs raugoties, jo mums ir šāda informācija, un ja tā būtu taisnība, tad patiesībā, ka mē, mēs šeit visi uh, atkal saņemt melīgu informāciju jūsu informācija ir nepareiza, rokas sirds, un jums skatoties acīs, varu teikt, ka tā kā mēs eh, tagad neveicam atslēgšanu, nedarīsim to arī ar jauniem likumiem. Mūsu automobīļi ir pilnībā atbilstoši. Tātad jūs atgalvojat, ka tagad neveicat modulāciju pēc 70 minūtēm, lai pēc tam, kad RDE tests ir beidzies, atkal to piemānītu. Jūs to saucat par modulāciju, mēs par atslēgšanu. Bet vai jūs tiešām varat garantēt, jo mums ir šī informācija? Priekšsēdētāji pārtrauc runātāji. Tātad ASV iekārt, iestādes mūs ir brīdinājuši par to, ka ir iespējams piemērot trikus RDE laikā. Es nezinu, ko jūs no manis gribat dzirdēt. Es nezinu, ko jūs gribat no manis dzirdēt. Manuprāt, es atbildēju sniedzu viedokli par visiem jūsu uzdotiem jautājumiem. Es nevaru runāt par citiem, bet uh, šeit mēs runāt par jaunu ciklu, ja mēs šādus trikus piemērot. Es šodien ļoti detalizēti paskaidroju, kādēļ mēs, manuprāt, kādēļ mums ir jāpanāk jauni tiesību akti, kas ir daudz detalizētāk, kad izslēdz jau kādas interpretācijas iespējas. Šeit nav vienkārši semantiska debata par modulāciju izslēgšanu. Tātad to, ko es apgalvoju, jūs neizslēdzat. Nē, es to izslēdzu. Es izslēdzu to, ko jūs teicāt. Evī Kunz, lūdzu, nākamā runātāja. Grazie, prezidente. Eh, buongiorno. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti visi. Esmu ļoti gandarīta dzirdot to, ka grupa ir iecerējusi investēt elektroautomobīļos, jo presē izskanēja savādāka informācija. Šī ir lieliska ziņa. Un tagad es gribētu koncentrēties uz Itālijas transporta ministrijas sagatavoto ziņojumu. Eh, septiņi Fiat transporta līdzekļi, kas ir iekļauti šajā Eh, izmeklēšanā skandāla ietvaros ir testēt jūsu laboratorijās. Vai jūs varat norādīt, ka iekšējais tehniskais dienests ir tas pats, kas eh, veids testēšanu, lai saņemtu homoloģēšanu no Itālijas lēmē iestāžu puses? Eh, protams, ka tā tas ir. Es nezinu, vai tā tas ir noticis, jo personas, kas ir atbildīgas par šiem testiem, ka tās sagatavo konstruktors. Paldies, vai jūs saņēmāt precīzi norādes attiecībā uz e, e, izpētes protokolu? Man pietikt ar vienu pašu norādi. Runājot par Eh, protokolu. Visas detaļas ir aprakstītas standartā un pārbaudītas ļoti rūpīgi. Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc Itālijas lēmējiestādes uzrunāja FSCA tehnisko dienestu? Vai tas ir tāpēc, ka nav nepietiekami līdzekļu investēt šajās laboratorijās? Paldies! Vai jūs varētu arī paskaidrot, kāpēc? Visi šie FCA transporta līdzekļi ar vissliktāko izmešu līmeni enoik ziņā. Eh, kā jūs paskaidrojat eh, atšķirību, jo ļoti bieži nav skaidru iemeslu, kāpēc Eh, karstajā režīmā būtu vairāk izmešu nekā augstajā. Paldies, es mēģināju to skaidrot iepriekš. Ir vesela rinda testu, kas notiek katru dienu. Notiek pārskatīšana un nav skaidrs, kuros apstākļos vai nu, kādu iemeslu dēļ tas parādās, bet nav tiesa, ka F CA transporta līdzekļi ir tie, kas būtu visvairāk kritizējamie. Paldies! Vai jūs varat norādīt, kurš pieņēma lēmumu par to, ka FCA transporta līdzekļi netiks testēti Artemis pilsētas ciklā, kurā tiek testēti citi transporta līdzekļi? Kas, ko nozīmē Arbenis pils, eh, pilsētas cikls? Pret jautājums. Saskaņā ar šo ziņojumu šķiet, ka ir zināms eh, pilsētas cikls, ko sauc Artemis. Tāpat vai jūs varētu mums precizēt, kādu iemeslu pēc karstajā un augstajā režīmā trīs transporta līdzekļi pazūd no testa. Džuljeta, Lanč, Lanča Y un Džip Čiroki. Itāļu ziņojumā septītajā punktā ir norādīti visi transporta līdzekļi, kuri piedalījās šajā uh, izpētē, un pēc tam trīs transporta līdzekļi pazūd no ziņojuma, vai tam ir kādi iemesli. Tad man ir jājautā kolēģiem, jo man par to nekas nav zināms. Bet šie transporta līdzekļi nav nekur pazuduši. Taču man šķiet, ka es eh, varētu atbildēt jums rakstiski, jo mums pietrūks laika. Nākošais runātājs deputāts Borgēzī. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kā apmeklējat mūsu komisijas sanāksmi. Es vēlos uzdot eh, dažs jautājums, jo jūsu atbilde neskatīja lietu pēc būtības. Man interesē aspekts, kas eh, attiecas uz Fiat procedūras sākumu. Uh, un tas attiecas uz pārvaldības programmu. Kāda ir specifiskā tehnoloģija jūsu piegādātājiem šī punkta sakarā? Manuprāt, tas ir svarīgs jautājums, lai varētu pareizi saprast, kādas procedūras tika izmantotas šajā kontekstā. Mēs atbildējām jau uz šo jautājumu. Es vairs nevaru konkrēti pateikt, kurš jautājums tas bija, bet skaidrs ir tas, ka šodien ir 3, 4 vai 5 piegādātāji, kuri mūs nodrošina ar inžektoru sistēmām, ar pēcapstrādes sistēmām, ar katalizatoriem, un visas strādā saskaņā ar vienām prasībām - katalizatoru substrāti vai daļiņu filtri tiek pakļauti vienotām prasībām. Bet tās ir variācijas, kas lielā mērā atšķirīgas ir no motora tilpuma un citiem aspektiem, bet mēs izmantojam pasaules līmenī vienādu tehnoloģiju un uh, vienus un tos pašus piegādātājus. Nav īpašas Fiat tehnoloģijas. Vai jūs varētu mūsu uh, komitejai uh, piedāvāt kopiju līgumam, kas ir noslēgts starp Fiat un šiem piegādātājiem, lai izprastu specifiskās norādes, kas ir sniegtas būtiskos jautājumos. Vairākums mūsu līgumu attiecas uz eh, ražošanā esošajām transporta mašīnām un nevis uz eh, prototipiem. Līgumi ar piegādātājiem Eh, tos regulē zināmi neizspaušanas noteikumi, it īpaši tas ir, lai tos pasargātu no konkurences. Borgēzi kungs, ja jums ir specifiskāks jautājums, jūs to varat uzdot rakstveidā un redzēsim, kādu atbildi mēs jums varam sniegt. Es jau uzdevu rakstisku jautājumu un es uzstāju uz to, jo vajadzētu redzēt dokumentu, kas attiec uz šo būtisko uh, punktu. Es uzskatu, ka pieprasīt šādu informāciju ir mūsu kompetencē. Kādas ir bijušas specifiskās tehnoloģijas attiecībā ar uz izmešu līmeni, un es gribētu vēlreiz pasvītrot to, ka mums šī informācija ir būtiska. Atbildi var sniegt, vispārīgi atbildi. Pēc šīs uzklausīšanas mēs varēsim atbildēt uz jautājumiem, kurus nesam atbildējuši. Jūs varat nosūtīt tos rakstiski. Es jau nosūtīju šo jautājumu rakstiski un saņēmu visai vispārīgu atbildi. Un vēl es gribu jautāt, kādi grozījumi ir izdarīti šiem transporta līdzekļiem attiecībā uz dažādām programmām, kas tiek izmantotas Eiropā un Savienotajās valstīs. Vai ir bijuši grozījumi eh, transporta līdzekļos, kas ir paredzēta amerikāņu tirgumu, un nevis Eiropas tirgumu. Jā, amerikāņu standarti ir atšķirīgi no mūsējiem. Tas es negribēju izvērtēt atšķirības, es gribēju dzirdēt, kādi ir grozījumi, kas ir izdarīti eh, attiecībā uz abiem standartiem. Es zinu, ka pastāv atšķirības starp uh, savienotajām valstīm un Eiropu. Uh, Es labprāt atbildētu jums rakstiski, jo atbildi ir sarežģīta. Paldies. Nākošā jautājuma kārta, dārgie kolēģi. Es atkārtoju, trīs minūtes ir maksimums, tas nav minimums. Lūdzu, ierobežojiet jautājumus 40 sekundēm. Salīnīkungs. La prima domanda eh, riguarda il, gli impatti sociali ed industriali. Mans pirmais jautājums attiecas uz rūpniecības un sociālajiem jautājumiem. Mums parasti ir zināms, ka tādas personas, kuras nav ļoti labturīgas, pirmkārt raugās uz automobīļu cenu, nevis uh, vides uh, aspektiem. Vai jūsuprāt, uh, tas, tam būs negatīvas sekas attiecībā uz dīzeļa automobīļiem. Jā, ja panda 6 salīdzina ar Panda 6B vai citiem autobīļiem, šeit ir jāņem vērā ievērojams uh, izmaksu un cenu pieaugums. Es nenodarbojos ar Fiat uh, uzņēmējdarbības tirdzniecības politiku, bet tas noteikti ietekmēs tirgu. Paldies! Tas noteikti arī grozīs patreizējo autoparku, vai tas arī varētu ietekmēt ražotāju rūpnīcas un darba vietas šajās rūpnīcās? Jā, tas ir iespējams, jums ir zināmas diskusijas par elektroautomobīļiem, hibrīda automobīļiem. Un tas attiecas ne tikai uz emisijas vērtībām. Katrā gadījumā mums būs jāizdod miljārdi, lai aktualizētu, modernizētu mūsu rūpnīcas. Ja mēs ASV censtos uh, ieviest tirku elektroautomobīli 500, tad neviens to nepirkt, jo tas ir pārāk dārgi. Uh, un kādas tas ietekmētu CO2 emisijas, šīs pārmaiņas. Nu, šeit diskusija par to ielilgtu. Man pašam ir tāda drīzāk skeptiska attieksme attiecībā uz elektroautomobīļiem nevis uz attiecībā uz vietējām robežvērtībām, bet gan saistībā ar globālo CO2 pēdu. Ir veikti daudzi pētījumi gan par piegādātājiem, gan par akumulatoriem, varētu minēt daudz datu, jo elektriskā enerģija, kas visā pasaulē tika saražota divtu, apmēram 2000. gadā, bija 2000 teravatu Un uh, galvenā resurs no šī resursa apmēram 60-75% bija neatjaunojamie resursi. Tātad uh, šeit pieaugums bija par 2,5 par 2,5 pieaudzis visā pasaulē, un energoresursi šobrīd ir vēl sliktākā situācijā. Tātad mums jau ir 70% sasniegt, kur tiek izmantot neatjaunojamie resursi, un lielākās jaunatīstības valsts un attīstības valsts ir ļoti atkarīgas no ogles un fosīlajiem kurināmiem. Bonfokundze. Paldies, jūs Iepriekš norādījāt, ka esat mainījuši Eiro 6 kalibrāciju, lai varētu respektēt eh, pret eh, piesārņošanas normas, kas ir mainījusi, jo līdz šim jūs skaidrot, ka tas bija, lai pasargātu dzinēju un e, pret piesārņošanas iekārts nevarēja darboties. Kas ir mainījies, ka ar šo jauno kalibrēšanu jūs varat vienlaicīgi gan respektēt e, NOx standartus, gan pasargāt dzinēju? Mēģināšu, mēģināju izskaidrot tos iesākumā, kad es runāju par ekodrāju eh, modeli, eh, kas reģistrē visu, ko patērētājs dārā. Un gan Itālijā, gan citur Eiropā mēs saņemam detalizētu atgriezinisko saikni par auto izmantošanu. Mēs konstatējam, ka praktiski 95% braucienu ir īsāk nekā 60 minūtes. Maksimālais ātrums vidēji ir e, zināmā līmenī, un kas sniedz mums labākas norādes par to, kurās jomās mēs varam pavirzīt uz priekšu kalibrēcijas robežas, jo mēs bijām drošāk riski par to, ka riski, no kuriem mēs mēģinājām izvairīties, patiesībā nepa, nepastāvēja. Šajā gadījumā, kāpēc tas netika darīts agrāk un kāds ir pienākums sadalījums starp jūsu piegādātājiem Bosch, Maņetīmā Relī un jums, un kurš beigās ir atbildīgs par rezultātu? ja būtu tikai kalibrēšana, lai vienlaicīgi respektētu gan uh, vides normas, gan Eh, dzinēja pasargāšanu. Par atbildību runājot, jo viss ir eh, parādīts eh, rakstiskajās atbildēs. Šis ir ļoti sarežģīts process, es neko nevēlos piebilst. Mēs to visu darām. Pirmkārt, mums ir nepieciešams pietiekams Eiro 6 transporta līdzekļu skaits tirgo, un mums ir jābūt pietiekami daudz reālās braukšanas datiem no pietiekami liela paraugu daudzuma, lai mums būtu pārliecība, ka mēs kalibrēšanu varam veikt labāk. Mr. Šulcu. Šulcis kungs, lūdzu. Paldies arī no manas puses, ka esat ieradies. Man ir viens jautājums uzreiz sākumā par jūsu atbildi uz mūsu otro jautājumu rakstiskajos jautājumos. Es eh, jūsu vienu teikumu saprotu tā, ka jūs apgalvojat, ka jūsu transporta līdzekļi neatzīst, neatpazīst, ka uh, tie tiek testēti. Vai es to pareizi sapratu? Absolūti. Pilnīgi noteikti. Mēs uzskatām, ka tas nav nepieciešams. Tas mums nav vajadzīgs mūsu kalibrācijai. Tātad varbūt mēs runājam viens otram garām, jo visi, kas ir bijuši šeit, arī, piemēram, Bošu uzņēmums uh, paziņoja, ka viņi uh, uh, atzina, ka tas nav obligāti nepieciešams, ka automašīnas atpazīst, ka tās pastāv eh, testēšanas režīmā, ABS un tā tālāk, ka tas ir jāatpazīst. Mums vienmēr tika teikts, ka katrai automašīnai ir jāatpazīst, ka tā tiek testēta, un tagad mēs saņemam pretēju atbildi. Vai mēs runājam viens otram garām? Nē, mēs runājam par emisijas kontrolēm un emisijas uh, kontrolas iekārtai nav jāatpazīst, ka automašīna tiek testēta. Ir arī citas kontrolas sistēmas, kas ir neatkarīgas vienas no otras, un tā tas ir jāzina. Jūs varat manu jautājumu uh, vēl pārjaut, pārskatīt ierakstā. Uh, Es nejautāju par emisiju kontroli, es jautāju vienkārši, vai mašīna atpazīst, ka tā tiek testēta. Otrais jautājums - cik svarīgs jums ir Vācijas tirgus? Cik es zinu, tad 3 miljoni no 13. Tas atbildes jūs jautājumu, tātad diezgan svarīgs. Jūs šodien vairāk kārt uh, uzsvērāt, ka pēc 22 minūtēm jūs neatslēdzat, kas vairāk kārt Vācijā uh, Eh, tika paziņots, eh, kāpēc jūs tad neiet ofensīvā un jūs nenoliedzat šos paziņojumus? Tāpēc, ka eh, mēs nevēlamies privāti diskutēt ar KBA, ar autotransportu pārvaldi Vācijā, mēs uzticamies mediācijas procesam, kas ir uzsākts, un ar FCA homologācijas iestādi uh, agārk tātad Fiat un tagad FCA visām automašīnām, kas tiek ražotas un pārdotas Eiropā un pasaulē, tās visas tiek homoloģētas ar Itālijas ministriju, kur tiek apstiprināts šis tips, un viņi arī atbildēja uz KBA jautājumu. Vēl viens jautājums par magnetīmā rēlī gribēju pajautāt, bet man nav vairs laika, bet tāpēc viens īsts jautājums. Vai jūs šodien uh, um, arī tādu pašu komunikāciju veidotu kā ar KBA un satiksmes ministriju Vācijā, kā tas ir bijis pēdējos mēnešos. Atbildi, jā, mēs vairāk kārt esam uh, ieradušies uz uh, viņu ielūgumiem atbildot, atbildējuši uz jautājumiem un paralēli arī mūsu Itālijas uh, iestāde ir norādījusi uz to, ka mēs runājam par lietām, kas ir viņu atbildība. Šāda mūsu skons lūdzu. Paldies! Jūsu atbildē uz astoto jautājumu jūs sakāt, ka lielākā daļa jūsu vai visas jūsu automašīnas Eiropas tirgu un uh, Eiropā ražotās automašīnas ASV tirgumi ir uh, e, tipa apstiprinājumu saņēmuši Itālijas iestādēs, bet ie, uh, automašīnas, kas ir izstrādātas ASV, uh, e, tām jūs izmantojat Nīderlandes un Lielbritānijas iestādes apstiprinājumiem. Kāpēc? Uh, Tas ir vēsturiski, kā jau es teicu. Tas ir tas, ko Chrysler agrāk darīja, un, kā jūs zināt, FCA ir Fiat grupas un Chrysler LLC uh, kopuzņēmums. Mēs esam apvienojušies tātad, un neviena puse, ne Eiropas, ne Amerikas puse nav veikusi nekādas uh, izmaiņas attiecībā uz uh, apstiprināšanas iestādi. Mēs pieturējāmies pie Itālijas iestādēm, un mūsu amerikāņu kolēģi gan Eiropā, gan Amerikā tirgotajām, ne, es atvainojos, uh, Amerikā viņi strādāja repā un karb, un Eiropā viņi strādāja vai no Nīderlandu vai ar apvienoto karalisti. Un tas ir saistīts arī ar darba attiecībām. Uh, un procesu, kas eh, darbojas, cilvēki zina, kas, eh, kur strādā, un eh, tas viss funkcionē, un tāpēc tas netika mainīts. Tagad par tirgus kontroli, tirgus uzraudzību Eiropā. Vai jūs šķiet, vai jums šķiet, ka tas ir piemērots process, lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus? tirgus dalībniekiem Eiropā, vai mums vajadzētu labāku uzraudzību, lai nodrošinātu, ka visas automašīnas atbilst noteikumiem. Atbild jūs zināt, ka uh, e, regulējums par MC kontrolas sistēmām uh, nosaka, ka mums ir uh, jānodrošina uh, lai šīs uh, iekārtas darbotos līdz 160 tūkstošiem kilometru, ir atbilstības uh, testi, tas viss tiek dalīts un uh, īpatsvars, cik automašīnas ir jāpārbauda, visa dokumentācija, kas ir jāiesniedz dokumentu kopumā un jāuzrāda, tas viss ir tas, ko mēs darām, bet vai jums šķiet, ka mums vajadzētu labāk tirgus uzraudzību, vai dalībvalstīm vajadzētu kontrolēt varbūt vairāk automašīnu uz uh, ceļiem, lai nodrošinātu, ka patērētāji var uzticēties tiem rādītājiem, kad viņi pērk mašīnu. Atbildi nē, mums ir uh, jā uh, uzlabo regulējums jautājums, vai eh, nevajadzētu tādu kā kombināciju. Jā, protams, ir jābūt labākai likumdošanai, bet jānodrošina arī, lai būtu pietiekams kontrols. Tad jums neliekas, ka vajadzētu uh, lielāku tirgus kontroli? Atbildes gribētu. Um, pievērsties galvenokārt jaunam regulējumam, lai risināt tās problēmas, ko mēs šeit apspriežam. Jā, protams, ir gal galā jānodrošina atbilstība un arī tirgus pārbaudes, ir eh, jābūt kvalificētiem, neatkarīgiem institūtiem, kas to visu testē. Nīdermēr kungs, liels paldies un paldies, ka ieradāties. Es centīšos uzdot trīs ļoti ātrus jautājumus. Pirmkārt, atbildē uz 11. jautājumu jūs teicāt, ka ECR nav pieejams mazām mašīnām. Ko jūs domājat ar mažām, mazām mašīnām, jo jūsu konkurenti uh, eh, ECR lieto pat B segmentā. Ar mazām automašīnām es domāju eh, Panda, uh, eh, pie, Fiat 500 un tam līdzīgas mašīnas. Un SCR, uh, tur ir dažādi veidi, ir pasīvie SCR, kā to lieto OM, e um, jau 2008. gadā, un šo sistēmu efektivitāte nav daudz uh, labāta kā NOx uh, uzlādāšanas skatu un uh, izplūdes gāžu recirkulācija. Un kas ir pilnīgi skaidrs šodien ir tas, ka ja jūs uh, pārēsiet uz RTE, tad šīs pastīvās sistēmas vairs nedarbosies, būs jāpāriet pie aktīviem sistēmām un uh, arī redzat uh, rakstiskās atbildās, kādas ir vidējās izmaksas šīm sistēmām. Um, Ātrs jautājums, vai jūs atbalstāt uh, tehnoloģisko neutralitāti regulējumam, kā ASV, vai tagadējo sistēmu, kad dažas tehnoloģijas tiek atbalstīts. Atbalstu tehnoloģiskai neutralitāti, kas nozīmē, ka tie paši emisiju līmeņi, neskatoties uz tehnoloģiju. Jā, pilnīgi noteikti tā bija atbilde. Un pēdējais jautājums. Jūs zināt, ka laboratorija testu rezultātu mērķis eh, ir eh, testēt eh, reālos braukšanas apstākļos, bet Eiropā uh, Eh, situācija ir tāda, ka eh, ražotāji vienkārši eh, gatavoja mašīnas laboratoriju testiem. Es nerunāju tieši par Fiat, bet visu kopumā un kā tas ietekmē gaisa kvalitāti. Atbildi. Nē, es nedomāju, ka tā ir. Es zinu, ka tiek runāts par tā saucamo cycle beating, bet visi iemēro noteikumus. Thank you very much. Paldies! Kādenbachs kundze, lūdzu. Repeating doesn't. Atkārtošana uh, neko neuzlabo. Jā, tur es jums piekrītu, atkārtošana neko neuzlabo, bet Eiropas likumdošana taču nav uh, pašmērķis. Viens no mērķiem, protams, bija dažādiem autoražātājiem vienādot spēles noteikumus Eiropā, bet sākotnējais stimuls šai likumdošanai uh, bija uh, veselības un vīdes aspekts. Tātad ar šo likumdošanu bija mērķis sasniegt emisijas samazinās, lai uh, um, samazinātu risku apceļu saslimšanām uh, un arī uh, sirds un asinsvadu saslimšanām un arī, piemēram, tādām lietām kā uh, zemes pārskābināšanās. Vai jūs um, uh, uh, piekrītat, ka laboratorijas vērtības un uh, reālās braukšanas vērtības, ka tur ir atšķirības, vai eh, nav sasniegti Eiropas likumdošanas mērķi, ka tagad ar uh, uzņēmēju zināšanām par šīm milzīgiem atšķirībām, ka tas tiek pieļauts un ar dažādām programmatūrām, es negribu to saukt par manipulāciju, bet ka tādējādi uh, šis likumdevēja mērķis nav sasniegts, ka šeit apzināti tiek uh, pieļauts, ka uh, tiek eh, riskēts ar eh, daudz cilvēku saslimšanu, um, miršanu un arī vidas apstākļi tiek pasliktināti. Atbildes neesmu mediķis, nevaru atbildēt uz šādiem jautājumiem, esmu redzējis pētījumus un skaitļus un arī lasījis par spekulācijām, bet es domāju, ka vienīgais, kas mums palīdz, ir precīzi definēt, ko mēs nākotnē vēlamies un kādos apstākļos mēs to vēlamies sasniegt. Es eh, atceros, nesen bija diskusija Un es nezinu, vai jums tas ir skaidrs, man tas arī vēl jāpārbauda. Es to tagad tā nepārbaudīju teikšu, bet jūs visi to droši vien arī zināt, ka gāzes sadegšana uh, sasniedz zināmu NOx koncentrāciju un ir ticami avoti, kas apgalvo, ka NOx koncentrācija, kas ir uh, gatavojot ēdienu uz gāzes plīts, ir daudz augstāka nekā tas, ko uh, varat konstatēt uh, iekšpilsētās. Vai jūs gribat uz mums, uh, ar, tad mums pateikt, ka uguns dedzināšana mājās rada milzīgas emisijas un Nē, pilnīgi noteikti nē. Es uh, gribu teikt, ka katram ir sava daļa. Mēs rūpējamies par automašīnām un par pārējām lietām rūpējas citi. Es vienkārši pietiekami nezinu, lai izdarītu secinājumus par uh, eh, ietekmu uz veselību, uh, ņemot vērā vienu vai citu koncentrāciju. Eiropas likumdošanas mērķis uh, Tātad jums nebija skaidrs, ka šeit ir galvenokārt runa par emisiju sada, samazināšanu, lai novērstu riskus veselībai un videi. Tātad jūs uh, uh, to skatāt kā regulatoru instrumentu. Nē, Gerbrandī kungs. Ir Gerbrandī? Sorry, uh, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, vai, Vesterkungs, jūs uzskatāt, kā vācu KBA un nīderlandiešu RDW kā neatkarīgas organizācijas. Atbildiet lūdzu ar jā vai nē. Es uzskatu, ka tās ir neatkarīgas. Nākošais jautājums bez mikrofona. The... Jūs izaicināt um, izmeklēšanas rezultātu Fiat uh, automašīnām? Atbilde. Es esmu inženieris. Man ir jāzina konkrēti parametri, un tad es varu pieņemt lēmumu. Jūs tur mēs kungam atbildē sacījāt, ka pēc 22 minūtēm, eh, kad Fiat kārs auto, eh, auto tiek modulēts, tas tam ir vairāk noks izmešu. Kāda ir jūsu paši pētījumi? Es neko nepieļāvu. Es sacīju, ka nosacījumos, kuri man nav zināmi detalizēti, šajos nosacījumos kaut kas sākā modulēties pēc 22 minūtēm. Es nezinu detaļas, nevaru pateikt nekāda tā ir gāze, ne cik lielā apmērā. Es jau to sacīju atbildot uz jautājumu par fantastiskiem skaitļiem. Jautājums. Fiat, nezinu, vai šis auto izmet vairāk noks, ja tas tiek modulēts pēc 22 minūtēm. Es atsaucos uz paragrāfu 5.1 un 5.2. Ik viens zina. Mans jautājums bija, man Fiat un citi izmeši atšķiras laboratorijās un reālos apstākļos. Tas nebija mans jautājums. Vai jūs varat informēt, vai Fiat zina, ka šie auto NOX izmešu līmeņi ir augstāki pēc 22 minūtēm, kad notiek modulēšana? vai jūs zināt, vai tie izmet, eh, vai izmešu līmenis ir vairāk? Eh, jā vai nē, izmešu līmenis ir augstāks, bet tas paliek robežās. Kādās robežās? Noteiktajās robežās. Eh, tā tad, vai tas, vai ir kāda noteiktā legālā minūte pēc 20 minūtēm jautājums? Jebkurš tests duras 20, eh, tests ilgs 20 minūtes. Tā tad vai pēc 22 minūtēm saskaņā ar jūsu analīzi nav šādas noteiktas robežas? Or... Es taču nerunāju ne spāņu, ne arābu valodā. Man šķiet, ka es atbildēju uz visiem jūsu jautājumiem. Eh, pagaidām nē. Vēl viens jautājums. Jūs sacījāt, ka jūs esat ietekmējis e, procesu caur ASEA, bet e, Fiats nerata ir daļa no delegācijām tehniskajās darba grupās vairākās jomās, vai jūs tam varat piekrist? Tā tas ir. Vai jūs varat mūs eh, informēt par visām sanāksmēm, kur Fiat ir oficiāli Itālijas um, delegācijas sastāvdaļa, jo tas mūsu izmeklēšana ir ļoti nozīmīgi. Paldies. Es jau izteicos iepriekš, bet tagad izteikšos īsāk. Vienā no savām atbildēm jūs runājāt par brīvprātīgiem uzlabojumiem sākot ar šī gada februāri. Vai jūs varētu aprakstīt, kādi ir šie brīvprātīgie uzlabojumi sākot ar šī gada februāri? Kā jau tas izskanēja iepriekš, Mums ir tūkstošiem klientu, kas ir izmantojuši šī e, eiro seši dzinējus, kādi modeļi, kāds ir viņu vadīša, e, braukšanas laiks, ātrumi. E, e, un pilnīgi skaidrs, ka mēs neesam pieskārušies nekam kas eh, varētu ietekmēt eh, rezultātus. Jautājumu turpinājums. Tas nozīmē lielāku atbilstību eh, jaunajiem standartiem, kas ir paredzēti RDE. Atvainojiet, visi šie darbi jau ir arī iestrādāti atbilstības eh, paredzamajā ciklā. Paldies, nākošais runātājs deputāte Konečna. Paldies. Man ir jāatjauno, jāatvainojas, bet pēc jūsu eh, sacītājs nesaprot, it kā viss ir izdarīts kā vajag, viss norit ļoti labi, problēma nav bet tie esam mēs, kas ap, nepareizi aprēķinām un mūsu rīcībā ir nepareizi dati. Vai jūs apzināties, cik situācija ir nopietna? Kontrolas iestādes ir at, atklājušas zināmas faktas. Vai tas nenozīmē kādu atbildību no jūsu puses? Pilnīgi noteikti nē. Mēs runājām par juridisko atbildību. Bet arī sākumā bija diskusija, kurā es sacīju, ka mēs pilnībā atbalstām šīs aktivitātes, lai varētu uzlabot mūsu ciklus, lai varētu uzlabot mūsu regulējumus un lai varētu eh, pap paplašināt ieviešanas noteikumus un lai būtu mums pašiem skaidrāks, ko mēs sagaidām. Jūs pieminējāt vairāk kārtīgi to, ka bija sadarbība ar savienotajām valstīm. Un vai jūsuprāt nebūtu labāk piemērot amerikāņu noteikumus? Un kāpēc jūs neizmantojot šos stingrākos eh, nosacījumus, kāda ir spēkā savienotajās valstīs, ja jūsu nolūks ir aizsargāt patērētājus, kā jūs to mēģināt apgalvot. Ja tiktu piemēroti savienoto valstu nosacījumi, tad jūs pratas varētu atrisināt pilnīgi visu. Es jau sacīju, ka Mēs atbalstām globālu līmeņu standartizēšanu un var izvēlēties uh, eh, ASV standartus uh, benzīnam, dīzelim, un tādā gadījumā es pie tā pieturēšos, taču skaidri norāda, ka mēs apzināmies karbonu noteikumu. Robežas mēs atbalstām un atbalstījām un arī atbalstīsim visus darbus, kas padara situāciju skaidrāku mums, jums un mūsu klientiem. Tur mēs kaut kas. Pēdējais runātājs. Um, jūs that... sacījāt, ka Ants 5.1 aizstā norāda ikdienas lietošanu. Dzinēji, kas ir konstruēti un salikti kopā normālos apstākļos, lai atbilstu šiem noteikumiem. Tas attiecas uz eh, bremzēm. Vai bremzes jūs veicat testus un normālos apstākļos tās ir mazāk efektīvas drošības jostas? Vai drošības jostām ir optimizējoši testi un e, realitātē tās ir mazāk efektivitātes. Tas pats attiecas uz durvīm. Vai jūs e, ražojat durvis, kas ir specifiskas testēšanai, un pēc tam normālos apstākļos tās ir atšķirīgas? Manuprāt, nav ticams tas, ka normālos apstākļos e, apstākļi tiek labi definēti, un jūs mums stāstat, ka uh, emisijas normālos apstākļos, ka tas ka šeit ir spēkā tikai laboratorijas un nevis pilsētas apstākļi. Jūs esat konstruējoši, apzināti konstruējoši automašīnas, kas apdraud mūsu iedzīvotāju drošības. Man ir jānoraida pilnībā jūs sacītais. Jūs runājat par drošības sistēmām, citām sistēmām, kurā nav pantu 5.1.5.2, eh, kur balstoties uz patērētāju interesēm, tas ir paredzēts drošai eksploatācijai. Ko nozīmē droša eksploatācija? EGR kas ir jāaizsargā, jo nevienā no mūsu jautājumiem jūs nesniedzāt precīzu atbildi, kas e, precīzi ir jāaizsargā EGR NOX um, izpūtējos. EGR tiek izmantoti neskaitāmas reizes, un šeit var būt gan veicināšanas vārstuļi, gan turbolādētāji problēmas, kas var nozīmēt snieguma samazinājumu. Mēs esam redzējuši atsaukumus, kas ir balstīti uz nefunkcionējušiem gāzes pedāļiem, bet ir ECR un citi. Jūs Eh, kā uzņēmums varējāt iegādāties augstākās kvalitātes ECR, bet jūs apzināti iegādājāties tos lētus, eh, kas modulējas pēc 22 eh, minūtēm. Tāda ir realitāte. Tas neatbilst patiesībai. Jūs sacījāt, ka ir ECR tehnoloģijas ar uh, labāku uh, sniegumu. Vai jūs nekā jūsējās? Nē, atbilde ir nē. Tas bija pēdējais jautājums. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, kā jau eh, tas izskanēja iepriekš, būs varbūt atsevišķi papildu jautājumi, kolēģi, termiņš jautājumiem. Fiat ir 24. oktobris. Tas ir mūsu eh, pēdējais termiņš. Dear colleagues. Kolēģi, pirms visi ir aizsteigušies. Mēs varam ātri izskatīt vēl vienu darba kārtības punktu, un nevienmēr mums ir laiks viedokļu apmaiņai. Mēs visi zinām, ka mēs nepārtraukti piedalāmies uzklausīšanās, taču kaut kurā brīdī mums ir jāapspriež mūsu secinājums, slēdzienu un ziņojumu. Un es gribētu kopā ar jums tagad sniegt īsu izklāstu par misijām, un ja visi tam piekrīt, tad ar abiem referentiem es gribētu šo jautājumu apvienot. Tagad es teikšu dažus ievadvārdus par GRC un Tad es došu vārdu Salba kungam, pēc tam Herbrandī kungam. Ne uzreiz, ne, ne, es jautāju, eh, vai jūs piekrītat, ka mēs apvienojam eh, šo eh, jautājumu ar izklāstu par abām misijām. Es iesāktu vienkārši ar izklāstu par GFC, kas notika jūlijā. No 18. Eh, līdz 19. Eh, tajā piedalījās 12 emis deputāti, taiskaitā es un līdzreferents deputāts Salbā. Eh, tā bija ļoti pamācoša vizīte un ļoti labi sagatavota. Mums bija iespēja apmeklēt vēla laboratorijas, kas atrodas izsprā, kas strādā pie izmešu mērīšanas tehnikas. Tāpat arī mēs runājām par stenda testēšanu un varējām labāk iepazīties ar iekārtu, kas tiek izmantota testēšanā. Tāpat arī mēs uh, piedalījāmies pašā testēšanā. Mēs organizējām arī visai dziļas diskusijas, tais turpinājām tās, kas bija sākušās Briselē jau aprīlī, un lēmām par to, vai vajadzētu IRC uzklausīt uz mūsu uzklausīšanu novembrī. Mums šāda diskusija bija, un Vladimirs Suča Giovanni De Santi un citi eksperti piedalījās šajās diskusijās. Mēs mēģinājām izskaidrot tos jautājumus, kas mums ir būtiski, taiskaitā ģRC lomu, lai uh, atrastu atšķirības emisiju līmeņos un no kā tā rodas. Tāpat arī mēs runājām par PEM testu attīstību un samērā ilgi mēs runājām par to, kāds būs ietvers jaunajam tipu apstiprinājumam, kāda būs JRC loma un kādā veidā notiks vēl labāka uzlabošanās šajā jomā. Saskaņā ar mūsu dzirdēto ir nepieciešams izveidot jaunlēmē iestādu ar skaidru mandātu uzraudzībai, bet, protams, ir daudz vielas pārdomai, ne tikai darbam mūsu komitejā, bet tas attiecas arī uz citām komitejām, tādām kā IMCO. Ķērcē apmeklējuma laikā mēs saņēmām nozīmīgu e, informāciju par to, kā uzlabot situāciju e, autobūsu nozarē, kā tā ir darbojusies pēdējo gadu laikā, un arī uzklausījām vairākas idejas par sistēmas maiņu nākotnē. Un e, es tagad labprāt dotu vārdu Salbakungam un pēc tam Herpradīkungam par misijas jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau tika pieminēts, EMIS komiteja organizēja vizīti, lai tiktos ar pārstāvjiem un uh, organizācijām Luksemburgā un Vācijā septembrī. Un ziņojums par šo misiju tika publicēts 13. oktobrī, ir pieņems visiem emis kolēģiem, Ar to var iepazīties mūsu mājaslapā. Pieci emis pārstāvi, tostarp mans kolēģis līdzreferents Garbrandī kungs un es piedalījāmies šajā misijā. Mēs apmeklējām Umikor, Florence, Nacionālās iestādes Luksemburgā un arī Lamsheimu Rainzemē. Vēlamies pateikties visiem par izrādīto viesmīlību. Šī misija sākās 21. septembrī, kad apmeklējām Florencē rūpnīcu. Emis delegācija tika uzņemta tur. Mūs uzņēma Umikor vicepriekšēdētājs, kurš mums uh, sniedza visaptverošu pārskatu par Umikor. Un konkrētajiem katalizatoru jautājumiem. Umikors darbs liecina par to, ka pārēj no eiro 1 līdz eiro 5, 6 ir veiksmes stāsts. Šeit tiek ievērots eiro 6C standārti, un Umikor uzskata, ka šīs tehnoloģijas, kuras tiks izmantotas nākamgad, ir pietiekami nobrieduši, lai nonāktu tirgū. Tāpat arī tiek pieprasīta uh, skaidrāki ētiskie standarti, lai nerastos iespējamiem likuma apiešanas iespējas. 21. septembra pēcpusdienā delegācija tikās ar Luksemburgas vides ministri, ar ilgspējīgas attīstības ministrijas pārstāvjiem, kā arī ar tirsniecības NSIAC pārstāvi. Ministrijas pārstāvi apstiprināja, ka Luksemburga cieši ir interesēti šajā konkrētajā darbā un Volkswagen lietas atrisināšanā un uzsver to, ka šeit runa nav tikai par Volkswagen skandālu, bet par tīrāku gaisu visiem. Ministre atzina, ka nepieciešama lielāka skaidrība. Šeit ir arī tiek veikts audits no KMPG saistībā ar tipa apstiprinājumu sistēmu Laksim, Luksemburgā. Notiek nu, verifikācija arī attiecībā uz tipu apstiprinājumu certifikātiem Luksemburgā. Ministra kungs apsolīja publicēt šo audita rezultātus. Tāpat tika paskaidrots, kādēļ autoražotāji bieži izmanto Luksemburgu tika apstiprinājumiem. Un uh, kādas lomas spēlē dažādie pārstāvi šajā kontekstā. Mēs bijām diezgan pārsteigti, ka par spīti tam, ka Luksemburga neražo nevienu automobīli, šeit atrodas daudzi ražotāji, kas izmanto Luksemburgu tipu apstiprināšanai. Diskusiju laikā tika uzdoti vairāki jautājumi ar Leitu kungu, lielākoties par to, kādēļ Luksemburgai pašai nav savu tehnoloģiskie dienesti, bet šeit notiek pakalpojumu iepirkšana. Luksemburga atzīst, kādi ir trūkumi Luksemburgas sistēmā. Šeit trūkst arī tirgus uh, novērošana un sankcijas. Mr. Pols Filips uh, arī mums prezentēja konkrētu informāciju Un pēc šīs prezentācijas eh, mūsu pārstāv varēja uzdot dažāds jautājums attiecībā uz sankciju izmantošanu citiem juridiskiem instrumentiem, tāpat arī saistībā ar šo pārvietoš pārvietošanas ierīcēm un juridisko pamatu tipa apstiprināšanai. Tāpat arī, ja bija jautājumi par tirgus uzraudzību un šeit paredzētiem uzlabojumiem. Un tagad došu vārdu savam kolēģim, jo, diemžēl, nevarēju vairs piedalīties pārējā vizītes daļā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, Zalbas kungām, priekšsēdētājs kundze. Jā, mēs pat uh, paspējām uz vilcienu, uz Briseli, mūsu rīcība bija ļoti draudzīga videi. Otrajā dienā mēs apmeklējām ļoti interesantu rūpnīcu Rainzemē, kur mēs paši ar saviem acīm varējām redzēt, kā tiek veikti NEDC testi. Un bija ļoti interesanti iepazīties ar šīm detaļām, ar tur valdošo atmosfēru, uh, Mani pārsteidza uzsvars, kas tika likts uz vadītāja. Vadītājam bija jāsako konkrētam maršrutam, kas bija parādīts viņam priekšā uz ekrāna, un tas, ja vadītājs nelielā, ļoti nelieli uh, atkāpās no šī maršruta, tas ietekmēja testu rezultātus, un uh, Rainzemes CSDD uh, teica, ka iz, tiek izmantot viņu pašu šoferi. Un ja šīs maršrutu novirzes uh, parādās, tad tas ietekmē šos uh, testa rezultātus. Tad jāņem vērā arī šāda aspekta. Un tiešām bija ļoti labi iepazīties um, pašiem ar uh, visu redzēt uz vietas ar šo situāciju. Viņi mums parādīja arī PEMS, parādīja, kā izmantot šīs ierīces automašīnā, braucot, un mums uh, viņi jau bija notestējuši to pašu automašīnu, kas jau bija izgājusi NEDC testēšanu. Uh, viņu izveidotajā testēšanas ciklā. Un šeit šai automašīnai eh, emisijas bija piecreiz augstākas nekā laboratorijas apstākļos, reālajās braukšanas apstākļos. Tātad piecreiz vairāk emisiju. Un iemesli šeit tika minēts vairākas spekulācijas par tiem, piemēram, kā varbūt, ka bija pārāk daudz pātrinājumu uz ceļa un iespējams, ka. Kā galvenais NOX filtrs nebija pietiekami augstas kvalitātes. Vēl viens aspekts, kas man šķita ļoti interesants, apmeklējot Jumikoru, iepriekšējā dienā ir tas, ka viņi ļoti kritizē saskaņotības faktorus. Ne citēšu viņu nediplomātisko runu un tekstu, taču viņu apgalvojumi bija ļoti skaidri. Tāpat arī apgalvojumi par to, ka inovācijas emisiju automobīļu jomā tās veicina tikai viens vienīgs aspekts, proti likumdošana. Uh, Un tas fakts, ka, piemēram, Ķīna tagad izstrādā tiesību aktus saistībā ar uh, automobīļiem, kas ir tālāk nekā mūsu Eiro 6 likumi, nozīmē to, ka viņi baidās par to, ka inovācijas no Eiropas pāries uz Ķīnu, ja mēs paši neturpināsim attīstību saistībā ar mūsu vides tiesību aktiem attiecībā uz automobīļu nozari. Tie bija divi elementi, kurus vēlējos vēl pieminēt saistībā ar šo vizītēm. Paldies mūsu referentiem. Tagad runātāju sarakstā ir pietiekšies divi runātāji. Tātad Turmes kungs un Salīnī. Ja pārējie vēlas izteikties, tad, protams, varat to darīt. Piesakieties. Lūdzu, Salīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai pateikties pār šo īso ļoti izsmeļošo izklāstu par mūsu uh, apmeklējumu kopējā izpētes eh, centrē izprā, un es uzskatu, ka tā bija ļoti nozīmīga un noderīga videi, eh, vizīte mūsu komitejas darbam, un pēc eh, mūsu darba mēs labprāt organizētu eh, jaunu klausīšanu, piedalīties eh, Šucakungam un citiem, lai mēs varētu identificēt tos izaicinājumus, kas ir visbūtiskākie. Jānorāda, ka mm, nav nekā nekādu ierobežojumu tehniskajai kompetencei šajam institūtam izmešu eh, mērīšanas līmenī, un arī, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, eh, kāds ir politiskais mandāts, ko eh, ICA ir saņēmis Eh, kas ir cīnīties pret krāpnieciskām fraksēm, eh, dīzeļdzinēju izmantošanā. Tāpat ņemot vērā Eh, izklāstu tam, kādas varēja būt krāpnieciskais eh, prakses, ir skaidrs, kāds ir politiskais mandāts. Un šis mandāts bija neveikt darbu, lai apstiprinātu vai ne rādītājus, bet tehnisks darbs, eh, kuru institūtam ir visas kapacitātes veikt, lai varētu pārbaudīt to, vai tie apstiprinās vai nē, bet mandāts bija cits, un izmeklēšanas komitejā slēdzieni tiek pieņemti beigās. Mandāts bija zināmā mērā palīdzēt attīstīt tādas mērīšanas tehnoloģijas, kas palīdz veikt mērījumus re reālās braukšanas apstākļos, kas ir ļoti nozīmīgs, taču nekas eh, nekavē ja veikt abus eh, pasākums. Un tāpēc, manuprāt, bija viens liels trūkums, par ko jāuzņemas ir atbildība politiskajiem eh, un nevis tehniskajiem darbiniekiem izpētes centrā pats, ja mēs nevarējām pierādīt to, kā ECA ir rīkojies um, visadekvātākajā veidā. Es uzskatu, ka bija jārunā es nepiekāpīgākā veidā par atsevišķiem jautājumiem, un pat šis, jā, ši, par šiem jautājumiem bija runa tikai semināru laikā. Uh, tad ietekme uz vidi ir tāda, kā JRC e būtu bijis jārīkojas vairāk. Turklāt ir kultūra, kas ir atbildības neuzņemšanās kultūra. Es domāju, ka mums, kā eh, parlamenta deputātiem, ir pienākums sekot tam, lai šī kultūra mainītos. Es ceru, ka tā, tādas izmaiņas pienāks, jo neviens nevēlas uzņemties pietiekam daudz atbildības. Es arī norādu, ka var būt eh, papildu efekti, ar kuriem būs jāstrādā mūsu komisija. Turmes kungs. Um, uh, Manuprāt, man ir maz ko piebilst tam, ko jūs minējat par Luksemburgu. Manuprāt, šeit bija ļoti labi apraksti par šo vizītes dienu, kurā piedalījos. Runājot par gāja, e, kopīgo pētniecības centru, manuprāt, Zariņokungam ir taisnība. Testēšanas laboratorijas ir izcilas. Šīs testēšanas laboratorijas, protams, varētu izmantot daudz labākā veidā nākotnē, un, manuprāt, iemesls tam, kādēļ mums jāgūst Sučakungs un arī jaunais direktors. Šeit ir jāņem vērā mūsu vēlmes par to, kād, kā mēs vēlamies redzēt nākotnē šo tirgus uzraudzību, kā arī centra lomu šajā nozarē, un kā mēs varam būt pārstāvināti, ka būtiski informācija, kas šajā centrā tiek analizēta, netiek vēlāk, tā teikt, manipulatīvi politiski interpretēt. Tas ir galvenais jautājums. Mums ir nepieciešama neatkarīga institūcija. Un mans galvenais uh, man galvenais aspekts, par kur mums jārunā, ir tas, kā mēs varam nodrošināt, lai tas, kas tiek paveikts šajā lieliskajā laboratorijā, tiešām tiktu veiktu neatkarīgi un neanonīmi. Manuprāt, Zoriņa kunga teiktais atbilst pilnīgi bija manai analīzai, ka tas, kas tik panāks, to nedrīkst izmantot tā, kā tas notika. Un es domāju, ka mums kopā ar Suču kungu un jauno Šimanska. Uh, kungu direktoru būtu jārunā par šiem jautājumiem. Tas būtu mans priekšlikums. Turmas kungs un Ziriņo kungs, mēs uh, esam vienojušies, ka mums not, būs vēl papildu uzklausīšana ar kopīgo pētniecības centru, un tad mēs vēl izdiskutēsim, ko mēs vēlamies uzaicināt, un nākamajā koordinātoru sanāksmē varbūt politiskās grupas varētu piedāvāt savus viedokļus, taču tas ir saprātīgi, jā. Uh, ņemot vērā arī diskusijas par tipu apstiprinājumiem, tirgus uzraudzību. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Vai vēl kāds vēlas kaut ko paust? Izskatās, ka nē. Tad mēs esam beiguši šodienas darbu. Vēlos atgādināt kolēģiem, ka mums ir ļoti nopietna uzklausīšana ceturtdien, 20. oktobrī no 9 līdz 12.30, kur piedalīsies Aglisants Dobrīns, kurš ir federālais uh, Vācijas infrastruktūras un transporta ministrs un Olafu Līsu kungu, kurš ir lejas saksijas uh, ministrijas pārstāvis. Paldies, tiksimies atkal ceturtdien, novēl jums labu darba nedēļu.